Ahora sí. Onorevoli deputāti. Godātie deputāti, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta darbinieki, godāt Godātais priekšsēdētāji viesi, šodien mēs svinam uh, 60 gadu jubileju brīvās Eiropas vēsturē. Šim brīdim mums jāatgādina, ka ne tikai šodien, bet katru dienu pilsoņi uh, ir Eiropas demokrātijas uh, virzītāji. Bez viņiem Eiropa vienkārši nepastāvētu. Visu uh, mūsu leģitimitāti un darbību uh, mums uh, nodrošina pilsoņu aktīva līdzdalība. Un mums ir jābūt tuvākiem uh, mūsu pilsoņiem, un tā ir mana pirmā apņemšanās, mana uh, Uh, mandāta laikā. Mēs esam 751 deputāts Eiropas parlamentā. Mums palīdz strādāt darbinieki, un mums ir jānodrošina, ka Eiropas institūcijas nedzīvo uh, ziloņkalu turnī. Mums ir jāatver durvis, jāieklausās, jārunā, jāsaprot pilsoņu problēmām, uh, un cilvēka cieņai ir jābūt mūsu darbības centrā. Nesen notikušās vēlēšanas liecina par to, ka mēs neesam noguruši no Eiropas. Mēs tikai vēlamies, lai Eiropa strādātu labāk. Mēs vēlamies atrisināt problēmas, it īpaši bezdarba, jauniešu bezdarba problēmas, eh, cīnīties pret terorismu, eh, novērst nelegālo imigrāciju, aizsargāt dabu, aizstāvēt sieviešu tiesības, aizstāvēt mūsu vājāko līdzpilsoņu tiesības. Mēs vēlamies reālāku Eiropu, faktu Eiropu, īstu Eiropu pietiek ar veselo saprātu, lai mēs izprastu, ka šīs problēmas nevar atrisināt novājinot Eiropu. Neviena eh, dalība valsts, pat vislielākā un stiprākā, viena pati nevar vēst sarunas ar Ķīnu vai ASV vai Krieviju vai Indiju vai uh, eh, veikt veikt uh, pasākumus, lai ierobežotu migrācijas plūsmu no Āfrikas un tuvējiem austrumiem, vai aizstāvēt mūsu ekonomiskās intereses, vai apturēt globālo sasilšanu, vai aizstāvēt vērtības, ar kurām mēs visi identificējamies. Šodien vairāk nekā iepriekš Savienība ir spēks, un tikai kopīgiem spēkiem mēs tiksim galā ar izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā. Es jūtos aizvainots, kad Turcijas prezidents uh, uh, runājot par atsevišķām mūsu dalībvalstīm, runāja par nacismu un fašismu. Europa. Eiropa ir kā bāka Eiropā, eh, pasaulē domājot par pamattiesību aizsardzību. Mēs esam vienīgais kontinents, kurā mm, nepastāv nāves sots. Mēs esam daudz vairāk nekā vienotais tirgus vai valūta. Tikai vienoti un solidāri mēs eh, spējam īstenot eh, līdera lomu, aizstāvēt mūsu vērtības, uh, un aicināt mūsu kaimiņus nepievērsties neliberālam nacionālismam. Turpināsim uh, tagad mūsu svinīgā pasākuma programmu, un man ir tas gods jums stādīt priekšā mūsu abus šīs dienas viesus. Mūsu uh, uh pirmā viese ir Barbara Hendriksa. Viņa ir uh, cēlusies no Arkanzasas ASV, bet viņa tagad ir arī Zviedrijas un Šveices pilsone. Viņa ir ilgāk strādājošā ANO augstā bēgļu komisariāta labās gribas vēstniece. Viņa ir dibinājusi fondu mieram un izlīgumam, kas koordinē darbu bēgļu un cilvēktiesību aizstāvju labā. Paldies, Henriks Skundze, ka esat pie mums ieradusies šodien. Gamoron. Labrīt. Priekšsēdētāji, godātie parlamenta deputāti, godātie viesi un Eiropas draugi. Tā ir ārkārtīgi privilēģija, ka var būt šodien šeit, šai zālē, un atzīmēt 60. gadadienu kopš Romas līguma parad, parakstīšanas. Man lūda runu sagatavot angļu valodu, un tāpēc angļu valodu arī to tūlīt turpināšu. Šādas svarīgas gada dienas mūs iedvesmo un liek paskatīties atpakaļ uz to ceļu, ko esam nogājuši un izvērtēt progresu. Tas piedāvā arī iespēju nolikt galvas to cilvēku priekšā, kuriem bija pietiekama tālredzība šī ambiciozā ceļojuma sākumā. Šajā ārkārtīgi vēsturē svarīgajā momentā mums turklāt jāuzdod sev jautājums par to, kā mēs vēlamies virzīties tālāk uz gaišāku nākotni mēdz nolādot teikt, lai jums, lai jums nākas dzīvot interesantos laikos, ar to domājot vardarbības un nemiera laikus. Nevaram noliegt, ka mūsu ēra ir pilna nedrošības, draudu un dažādu krīžu banku un finanšu iestāžu neprincipiālā alkatība, kas joprojām nav sodīta, izraisīja starptautisku ekonomikas krīzi, kam bija traģiskas sekas globālā ekonomika panika, pieauga bezdarbs. Un nu, mēs nonācām pie bezprecedenta nevienlīdzības līmeņa. Un taupības pasākumi netaisnīgi sodīja mūsu sabiedrības vājāko daļu. Gandrīz jau vairs nav palicis nemaz laika, lai rīkotos šeit steidzamās ekoloģiskās krīzes ietvaros un tomēr mēs turpinām piesārņot ūden, zemes ūdeņus, gaisu un floras un faunas pārstāvi iet bojā. Globālais terorisms, šī barbariskā epidēmija, ko uz priekšu virza naids un ko daļēji baro, ar, baro arī amorālie un nelegālie kari, kas tiek īstenoti mūsu vārdā, vēršas pret nevainīgiem civiliedzīvotājiem visur pasaulē un mūs visus ievelk tādā mm, vardarbības ciklā. Rīt ar lielām skumjām atzīmēsim šos bezjēdīgos uzbrukumus, ko piedzīvoja Brisele pagājušajā gadā. Konflikti visā pasaulē ir izraisījuši ārkārtīgi daudz humāno krīžu. Šobrīd vairāk kā 65 miljoni iedzīvotāji ir nācies doties bēgļu gaitās, lai glābtu dzīvību. 10 miljoni ir uh, bez valsts, 80% no tiem ir attīstības valstīs. Kā jau teicu, 10 miljoni ir bezvalstnieki un 600 tūkstošiem šobrīd dzīvo Eiropas Savienībā. ANO komisariāts bēgļu jautājumos nekad vēl nav sastapies ar tik ārkārtīgu skaitu ģimeņu, kas dzīvo nabadzībā, kopš šī organizācija tika izveidota 51. gadā. Visa šīs struktūras dalībvalsts ir parakstījušas bēgļu konvenciju, ar kura ne tik vien tiek paredzētas tiesības meklēt patvērumu, bet tur iestrādāts arī drošības klauzulas, kas ļauj arī izsināt nacionālās drošības jautājumus. Šī konvencija strājā, stājās spē, spēkā 1954. gada jūlijā un 56. gadā, kad padomi tanki iebrauca Budapeštā, lai apturētu Ungārijas revolūciju, 200 tūkstoši Ungāru aizbēga uz Austriju. ANO bēgļu komisarāts bēgļu jautājumos tos prima facie atzina par bēgļiem un ļāva viņiem tur apmesties. Šī operācija ierādīja veidu, kā humanās organizācijas spēja rīkoties bēgļu krīžu gadījumā arī turpmāk. 48. gada 10. decembrī ANO ģenerālā asambleja proklamēja un pieņēma universālo cilvēktiesību deklarāciju. To, to brīdi man bija tikai 20 dienas Mani vecāki par šo deklarāciju nekad nezināja, tā arī neuzzināja, bet viņi ļoti labi pazina šos Džima Krova likumus par aparteidu, kas mm, panāca rašu segregāciju Amerikas dienvidu štatos. Es faktiski biju bezvalstniece pati savā valstī. Man nepienācās tāda aizsardzība likuma ietvaros, nedz arī tādas tiesības, kas tika piešķirtas šai valstī katrai baltajai meitenei, kas bija piedzimusi Stīvens pilsētā Arkansas štatā. Kā bērns piedzīvoja pilsonisko tiesību kustību, ko vadīja drosmīgā Roza Parks un Mārtins Luters Kings. Un tad, kad pilsonisko tiesību balsošanas akts tika parakstīts 64. gadā pēc 300 gadu verdzības un 100 gadu apartēdi, es beidzot kļuvu pilna pilsoni, tā kā to paredz ASV konstitūcija. Tad man piešķīra manas tiesības, bet kas vēl svarīgāk, es varēju līdz ar to īstenot savu pilsonisko pienākumu un atbildību, ko man deva mana brīvība. Un no šī brīža es nolēmu, es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai veicinātu un aizstāvētu cilvēktiesības visos apstākļos un tāpēc, kad ANO komisirāts bēgļu jautājumos lūdz man kļūt par labās gribas vēstnesi 86. gadā, to redzēju par, kā iespēju, lai beidzot plašākā mērā īstenotu savu pārliecību, ka mans iekšējais miers un miers pasaulē ir jābalst uz cilvēktiesību principiem. Šo pēdējo 30 gadu laikā esmu bieži pacēlusi savu balsi bēgļu labā, visā pasaulē, no Dienvidāfrikas līdz Kambodžai, no Austrum Timoras līdz Ruandai un bijušajai Dienvidslāvijai, esmu satikusi pārāk daudz eh, mātes ar laustām sirdīm, kam nācies apglabāt savus bērnus. Grieķijā pagājušajā gadā satiku māti, kas nevarēja noturēt asaras, kad viņa runāja par to, cik bīstamu ceļojumu veikusi un kādu dzīvi tai nācies atstāt aiz muguras. Viņas lielākās rūpes bija par viņas bērniem. Uh, un daudziem sīriešu bērniem jau nācies izlaist piecus gadus skolas traģēdijas rezultātā. Parāk daudz šo ģimeni joprojām Grieķijā gaida, lai Eiropa pilnībā un strauji īstenotu pārvietošanas plānu, par ko vienošanās jau panākta. Mans augstais komisārs Filipo Grandī saka, Eiropas nespēja īstenot kolektīvu reakciju uz Bēgļu krīze ir novedusi pie hausa pie robežām, un tā rezultātā ir sabrukusi sabiedrības uzticēšanās valdību spējai pārvaldīt situāciju, kas, protams, nāk vienīgi par, par labu tiem, kas vēlas bēgļus padarīt par grēkāžiem. The UNHCR ANO komisariāts bēgļu jautājumos ir sagatavojis dokumentu par labāku bēgļu aizsardzību. Tas piedāvā ietvaru jaunai vīzijai Eiropas iesaistīšanās procesā globālajā bēgļu krīzē. Visas šīs krīzes ir ārkārtīgi grūtas, bet, kas vēl svarīgāk, mēs šobrīd piedzīvojam arī morālu krīzi. Mēs šeit rīkojamies un kustāmies un reģēģējam bez jebkāda morāla kompasa, bez saprašanas, kurpa dodamies un kāpēc. Pārāk ilgi esam ļāvuši. Uh, valdīt bailēm, naidam un atstumtībai. Esam ļāvuši tam definēt nacionālo identitāti. Risinājumi ir ir tā, tā kā viņi to ierosina, ir aizvērt acis, noslēgt sirdis un aizvērt robežas visiem, kas ir citādāk. Viņiem palīdzējuši plašsaziņas līdzekļi, kas vēlušies, vēlējušies redzēt tikai sensacionālismu un gūt peļņu un aizmirsuši, ka viņu pienākums demokrātijā ir atklāt patiesību. Tā vietā viņi ir samazinājuši pilsoniskā diskursa līmeni. Esmu tomēr pārliecināta, ka šo grūto laiku krīze vienlaikus piedāvā mums arī unikālu iespēju pacelties pāri individuālajām bailēm un paskatīties šiem problēmu jautājumiem acīs, uzdrīkstēties ieraudzīt cilvēkus citādi un situācijas citādi, un nu, līdz ar to arī rīkoties citādi. Mēs dzīvojam šajos laikos, un mums jāuzņemas atbildība. Tas ir mūsu šobrīdējais uzdevums. Mums ir jāizmanto šis moments. Nedrīkstam turklāt sasteigt rezultātus. Mārtiņš Luters Kings teica, ka vēstures arka ir gara un plaša, bet tā liecas uz taisnīgumu un tāpēc mums jāieskatās pašiem sevī un jās, jāatjauno šī saita ar pamatvērtībām, vērtībām, uz kuru pamatiem tika veidot šī Eiropas Savienība. Pēc garās un tumšās nakts, kas bija otrais pasaules karš, Eiropa kā fīniks pacēlās no pelniem un tika veidota jauna savienība. Tā tika izveidot, lai nodrošinātu mieru, stabilitātu un labklājību tās pilsoņiem, lai veicinātu vienlīdzīgu izaugsmes augļu sadalu, lai aizsargātu vidi, lai respektētu kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību. Tā tik dibināta uz ticību, ka cilvēku tiesības ir kaut kas tāds, kas pienākas katram, tāpat arī pašcieņa, demokrātija, solidaritāte, brīvība un vienlīdzība. Brīvība nav pašsaprotama. Tā, tā ir jānopelna un tā prasa uzraudzību. 1976. gadā es sekoju manai sirdī un kādam jaunam zviedram un pārcēlos uz Eiropu gandrīz pirms 25 gadiem es izvēlējos kļūt par Eiropas pilsoni, lai piedalītos šai sarežģītajā, daudzšķautņainajā un tāpat laikā tik skaistajā piedzīvojumā. Bieži savu koncertu laikā eh, ir mm, tāds brīdis, kad man liekas, ka mēs, auditorija un es, kā viens sadzirdam mūziku, ka mēs visi vibrējam uz vienas stīgas Un es domāju, ka tā ir tā vieta mūsos, kur, kur notiek šī vibrācija. Un tā ir tā pati vieta, no kurienes radās universālā cilvēktiesību deklarācija. Šai īsajā brīdī mēs atceramies, kas mēs visi esam, ka esam visi saistīti un esam visi cilvēces ģimenes locekļi. Mums ir jābūt bezbailīgiem, drosmīgiem, un mums jāskatās uz to, ko mēs saucam par citādu, eh, ar citādām acīm. Mums jāsaka viņiem, mana māsa, mans brālis, mans bērns. Never... Naidu nekad nebūs iespējams apkarot ar vēl vairāk naida, un mēs nedrīkstam iekrist šai slazdā, kur zaudējam savu cilvēcību, lai glābt, glābtu cilvēci. Eiropas Savienība ir unikāla pasaulē. Tā ir vienīgā valstu savienība, kas balstīta uz vēlēšanos nekad neatkārtot pagātnes zvērības un kuras mērķis ir miers. Mēs esam lieliska savienība. Ne tikai tāpēc, ne, ne tāpēc, ka mūsu vērtības būtu labākas, bet tāpēc, ka mūsu vērtības universālas un iekļaujošas. At age Mums ir 60 gadu, bet mēs joprojām esam jauni un pasaulē mēs esam vajadzīgi kā līderi, un to mēs varam, un tas mums ir jādara šobrīd bēgļu krīzes sasākajos momentos man sirdi sildīja daudzu manu eiropiešu rīcību, kas izrādīja līdzjūtību, solidaritāti un devīgumu pret bēgļu ģimenēm. Amnesty International aptauja 2016. gadā parādīja, ka mēs Eiropas pilsoņi nebaidamies tik daudz no politiķiem, kā to dara, po, eh, no, no bēgļiem, kā to dara politiķi. Un tāpēc, kā ANO bēgļu komisariāta vēstniece, es gribu arī jūs lūgt izrādīt to solidaritāti, ko jūs vēlētos, lai jums izrāda, ja jums būtu jādara jādodas bēgļu gaitās. Es nevaru skatīties eh, sejā bēgļu bērnam, nedomājot par saviem bērniem un mazbērniem. Es gribētu jūs lūgt uzņemties kopēju atbildību ar valstīm arī ārpus es robežām, ko ietekmē bēgļu kustības, tādām kā Libāna valstī, kurā ir 4 miljoni iedzīvotāji, bet kas ir uzņēmuši 1,5 miljonus sīriešu un 500 tūkstošu palestīniešu. Tāpat arī gribētu lūgt jums izrādīt to pašu līdzjūtību pārējām dalību valstīm, jo solidaritāte un līdzjūtība ir kaut kas tāds, kas jāveido jau tepat pašiem savās mājās. Grieķija un Itālija uz saviem pleciem izjūt milzīgu slogu, un Austrija, Vācija un Zviedrija šobrīd ir pārvietojuši 70% bēgļu. Kā māte Eiropā, kā vecmāmiņa Eiropā, es gribu lūgt jūs pildīt savu pienākumu un pārstāvēt Eiropas bērnus un mūsu kopējās vērtības. Teātrī mēs mēdzam teikt, izrādē jāturpinās. Nu, lūk, šī ir premjēra. Un šis pašs proklamētais vadošais pasaules vīrietis nu pat ir piezvanījis un teicis, ka viņš ir slims. Un tāpēc mums ir jākāpj uz starptautiskās skatuves un jādara tas, ko mēs zinām un kam ir jābūt paveiktam. Mums katram ir jāspēlē svarīga loma. Kopīgiem spēkiem esam stipri un varam radīt tādus brīnums, kas var mūs no vājības novest pie spēka, no netaisnīguma pie taisnīguma, no tumsas pie gaismas, no kara pie miera un no bailēm pie mīlestības. Uz spēles nekad nav likts nekas vairāk kā šobrīd. Mums nav tiesību kļūdīties un nedrīkstam izgāzties mūsu bērnu un mūsu mazbērnu labā. Nedrīkstam pieļaut izgāšanos. Lielas paldies! Thank you. Merci beaucoup. Of course you didn't expect him to invite me here and not sing. Nu, protams, ka nebija jau domāts, ka man varētu šeit uzman, uzaicināt un es varētu nedziedāt. Un tāpēc ļaujiet man jums nodziedāt dziesmu bēgļu bērniem. Un tāpat arī deklamēšu Porsens Šajera dzējoli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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. Tagad man ir tas gods uh, sveikt mūsu vidā Robertu Menasi, austriešu rakstnieku, kurš veltīs savu dzīvi, lai rakstītu par Eiropas Savienību un globalizācijas jautājumiem. Viņš ir uh, Eiropas projekta demokrātiskās hartas vēstnieks. Vārds jums! Sehr geehrte cienītās dāmas un godātie kungi, man tika uzstājīgi piekodināts, ka manā rīcībā ir tikai desmit minūtes. Tas ir ļoti maz ņemot vērā visu to, kas ir jāpasaka, bet no otras puses desmit minūtes ir ļoti daudz, ja mēs saprotam, ka ir bez piecām pusnakts. Jāsaka, ka Eiropas projekts patiešām atrodas mata galā, bet šķiet, ka pulkstens ir apstājies, jo jau vairāku gadu garumā es avīzēs lasu, ka jau ir bez piecām pusnakts. Un pat, ja es runāšu daudz ilgāk nekā man atvēlēts, uh, tik un tāpat desmit pāri pusnaktī viss notiks pa vecam, jo jāsaka, ka allaž laikmetu griežos, viss ir noticis kā ierasts, un tas arī nav nekas jauns. Tikai rodas jautājums, vai pēc Eiropas vienotības projekta vēl mēs varēsim garantēt mieru, kas balstās demokrātijā godīgā labklājības sadalē un sociālajā drošībā un vai atkal draugi nekļūs par ienaidniekiem un uh, suverēni pilsoņi par autoritāriem kolektīviem, kas cīnīsies par sadali un tas varētu novest pie pilsoņu kariem, nacionālajiem kariem par uh, resursiem, kapitālu, piekļūt tirgumu un ietekmes sfērām. Jums tas šķiet nereālistiski? Uh, Ja mēs vēlamies runāt vaļsirdīgi, jāsaka, ka ir ļoti drūmi nākotnes scenāriji. Uh, Eh, vai mēs šodien vēlamies gremdēties drūmās pārdomās par nākotni, jo mēs tagad svinam 60. Romas līguma parakstīšanas gadskārtu. Jubilēs ir pelnījušas gaveles un eh, svinīgās stundās mēs vēlamies būt lepni ar paveikto, mēs nevēlamies izcīnīt vārdu karu. Nē, mēs vēlamies maršēt kā miera grupas eh, bārstot aizbildnieciskas frāzes. Es ļoti labi to saprotu, un ir arī pamats svinēt un būt lepniem, bet ir daudz problēmu. Tie, kas atminas Romas līgumu parakstīšanu, kas atceras to, ko ir paveikušas ES dibinātāju paaudzes, viņu nolūkus un idejas, uh, kas visu to uh, vēlas svinēt, viņš tādā veidā uh, jau formulē radikālu Eiropas Savienības situācijas kritiku. Ja mēs runājam par Romas līgumiem, uh, tad tas ļoti labi atspoguļo to, ko ir aizmirsusi un nekad nav sapratusi tagad pie politiskās varas esošā paudze. Citādāk sakot, slavinot dibinātājs, mēs asi kritizējam viņu mantiniekus. Nu, pamēģiniet kādreiz izdarīt sekojošo, pavaicājiet valstu vai valdību vadītājiem vai Eiropas uh, Savienības ministriem vai ministrēm, kas pieņem lēmumus Eiropadomē, kas tad bija Romas līgumu pamats, kādas idejas toreiz virmoja gaismā. Jūs konstatēsiet, šie cilvēki to nezina Un, ja kāds jums, eh, ja kāds viņiem to pastāst, viņi saka, ko tad jūs tur runājat, tās ir muļķības, tā ir pilnīgi traka utopija. Jā, to saka vīri un sievas, kas šobrīd ir atbildīgi par politisko darba kārtību. Un viņi sev uzskata par pragmatiķiem, jo bez jau kādas nākotnes vīzijas mēģina tikt galā ar krīzēm, ko paši ir radījuši. Dibinātāju paudze, ņemot vērā vēsturisko pieredzi, domāja par nākotni. Viņi skatījās ļoti tālu nākotnē, bet tika, tagad tiek ļoti sliktā veidā pagarināta neveiksmīga tagadne, un vēstures mācības ir aizmirstas. Tā ir krīze, un jau tagad ir bez piecām pusnakts. Kādas muļķības tad bija uh, atrunātas Romas līgumos? Kādēļ tā ir traka utopija? Man bija atvēlēts tikai desmit minūtes, tagad jau divas ir pagājušas, un varbūt, ka man ir jāsaka pats svarīgākais, tas varbūt neizklausīsies gana svinīgi. Man ir nepieciešams vien pāris minūtes, lai pastāstītu, kādai tad bija jābūt ES, kuras dzimšanas atliecība ir Romas līgumi. Pirmajā 20. Ga, 20. gadsimta pusē Eiropas nacionālisms noveda pie diviem postošiem pasaules kariem un lielākiem cilvēks noziegumiem, tajā skaitā pie Aušvicas. Eiropas civilā, civilizācija bija sagrauta. Mums vajadzēja mācīties no šīs pieredzes. Eh, tikai teikums nekad vairs jau bija kā solījums mūžībai. Kā tad varēja samierināt naidīgās nācijas un pārvalēt nacionālismu, lai radītu ilgtspējīgu, drošu un mierīgu eh, labklājību līdzās pastāvēšanu šajā tik ļoti izpostītajā kontinentā? Eiropas Savienības dibinātāji bija pārliecināti, ka miera līgumi un Nacionālo valstu alianses nevarēs novērst kārus. Tādēļ viņi izdomāja, ka vajadzētu savīt kopā nacionālo valstu tautsaimniecības, lai būtu tāda. Uh, saspēle un arī līdzatkarība. Līdz ar to valstis būtu motivētas aizstāvēt savus kopīgās intereses. Un nacionālie atsevišķie ceļi, pa kurām gāja valstis, sevi pierādīja kā neefektīvus. Labi, nu šī vēsture visiem ir zināma. Šī iemesla dēļ politiskās elites Eh, un arī daudzi Eiropas Savienības pilsoņi eh, šo projektu galvenokārt apskata kā tādu ekonomisko projektu, galu galā kā vienoto tirgu, un viņi to arī pārprot, domājot, ka tā ir galvenokārt ekonomisko un tirzniecības bilanču uzlabošanas iespēja. Bet runājot par politisko aspektu, tur jau ir ļoti daudz neusticības. Pilsoņi domā, ka tādā veidā tiek apdraudēta nacionālā suverenitāte un nacionālās intereses arī tiek aizstāvētas tajā tik ļoti kārotajā vienotajā tirgu. Uh, aizstāvot nacionālos darba tirgus. Tādā veidā pilsoņu un viņu politiskie reprezentanti atkal iekrīt nacionālismu lamatās, no kurām īstenībā vajadzēja izkļūt ārā. Pirms 60 gadiem dibinātāji ļoti labi apzinājās, ka nacionālisms ir jāiznīdē jau saknē pateicoties nacionālo valstu principa pārvarēšanai. Jāsaka, ka šī doma ir ļoti svarīga, tā mums šodien ir jāatceras. Eiropas Savienības miera projekts principā ir projekts, kas ir domāts dalību valstu nacionālismu pārvarēšanai. Jā, vārdi eh, miera projekts izklausās ļoti skaisti, daudz ausīs arī garlaicīgi, bet jāsaka, ka tas ir arī kas ļoti intriģējošs un mēs piedzīvojam daudzas krīzes un pretrunas, bet jāsaka, ka kādreiz ES fundamentus veidoja konkrēta utopija utopija un skaidri nolūki. Tātad eh, miers pateicoties Nacionālu valstu pārvarēšanai. Nok nu, 6 minūtes. Man vēl ir 6 minūtes. Romas līgumi ir Eiropas Savienības dzimšanas apliecība, un šai savienībai vajadzēja kļūt par projektu, kas pārvar dalību valstu robežas, un tas ir jāatkārto ļoti bieži, jo jāsaka, ka Eiropas elites šobrīd to ir jau aizmirsušas vai arī gļēvi noklusē. Romas līgumi ir iezvanījuši arī Eiropas parlamenta dzimšanas stundu. Eiropas parlamentam sākumā nebija gandrīz nekādu tiesību un iespēju, bet tā dzimšanas brīdī izraisījās arī politiska revolūcija. Tika pirmo reizi tiešā veidā ievēlēti eh, tautas pārstāvi, un tas notika supranacionāli. Uh, Un jāsaka, ka uh, tas ir arī domāts, lai nākotnē atteiktos no dalībvalstu parlamentiem. Es domāju, ka esmu pelnījis jau aplausus, ko tādu pasakot. Šamonī. Atminoties Romas līgumu uh, sarunas, Žans Monē savos memoāros uh, rakstīja, uh, ka bija ļoti daudz uh, nacionālu pretrunu, citējumu nē. Bet galu galā dalību valstis apzinājās, ka to politiskās institūcijas atsevišķi nevarēs ilgtspējīgi garantēt mieru un tiesiskumu mūsu kontinentā. Un uh, tas arī bija Romas līgumu pamatā. Uh, Mēs tādā veidā mēģinām saprast, ko var izdarīt politikā uzreiz un ko vēlāk, tālākā nākotnē. Žana Monē citāta beigas, un Valters Halšteins, viens no Romas līguma garīgajiem tēviem, savā svarīgajā Romas runā teica citāts. Vienalga, ko mēs lemsim un mēģināsim īstenot jaunajās Eiropas institūcijās, galvenais mērķis ir pēcnacionāls Eiropas organizācija. Cik liela šobrīd ir krīze, cik tā ir dziļa, to ļoti labi var saprast, ja jūs varētu pajautāt kādam vācu uh, politiķim, vai viņš ir iepazinies ar eh, šī, šo Valteru Halšainu teikumu, vai viņš to varētu atkārtot, vai jūs varat stādīties priekšā kādu Eiropas valsts vai valdības vadītāju, kas piekristu Valteru Halšainu vārdiem. Nu, rē, viņi visi teiks, tas taču ir galīgi traki, tās ir muļķības. Šobrīd pie varas esošas politiskās elites, kas ir uzņēmušās atbildību, ir aizmirsušas Eiropas ideju vai arī nekad to nav izpratušas. Jo kādēļ tad tās nepastāsta, kas tad notiek, kādēļ vienmēr sprediķos un runās Eiropa tiek pieminēta, bet nevis izskaidrota, kādēļ Eiropas vērtības un Eiropas miera projekts tagad tiek traktēts uh, kā Eiropas pilsoņu tiesību uh, uh, ierobežošana, kādēļ Eiropas uh, Vērtības ir kļuvušas tikai par tukšu frāzi, īstenībā par karikatūru, tā vietā, lai tās izdzīvotu, īstenotu, izveidojot pēcnacionālu konstitūciju, veidojot pēcnacionālas demokrātijas, galu galā izveidojot Eiropas republiku. Kādēļ pēc teroristu atentātiem Eiropas pilsētās mēs ietinamies tieši dalību valstu karogos, dziedam savas himnas un domājam, ka tādā veidā izrādām savu Eiropu? Eiropas solidaritāti? Kādēļ mēs ar svētulīgu nožēlu vienmēr atkārtojam, ka Eiropu ir tik grūti izskaidrot, jo tai nav stāsta? Tā vietā mēs varētu skaļi pateikt, mums nevajag šo stāstu izdomāt Mums jau tāds ir Žāns Monē, Falters Halštains, Žaks Delors, to visu jau pietiekam labi formulēja savā ikdienas darba kārtībā, mēs to vienkārši esam aizmirsusi. Eiropas projekta ideja ir nacionālismu pārvarēšana un nāciju pārvarēšana. Nu kā tad to nevar pateikt, kādēļ tas ir tik sarežģīti un neiespējami? Mēs runājam par Eiropas pilsoņu suverenitāti un nevis par nāciju suverenitāti.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 Kādēļ mēs to neatkārtojam pašpārliecināt, kādēļ mēs bezpalīdzīgi noraugāmies, kā nacionālisti iegūst aizvien vairāk atbalsta Eiropā, kādēļ mēs piekāpjamies viņu priekšā tā vietā, lai uh, viņiem piedāvātu labākus argumentus. Nacionālisms ir pietiekami iesakņojies mūsu vēsturēs. Tas šo kontinentu pārvērta gruvešos un krāsmatās un uh, nesa lielu posmu ļoti daudziem cilvēkiem. Nacionālisms nav nekāda skaista utopija, tās nav cilvēki cilvēktiesības. Tas ir vēsturisks noziegums. Bet pēc nacionālā Eiropas projekta attīstība, kas līdz šim ir notikuši maziem solīšiem, šim kontinentam ir nesus mieru un laimi ļoti ilgi. Un jāsaka, ka tagad dalību valstu uh, Uh, nacionālo suverenitātes tiesību piepraš, pieprasīšana šo projektu ir uh, zināmā mērā apstādinājusi. Visas krīzes Eiropā ir radušās šo pretrunu dēļ. Jāsaka, ka nacionālisms nav risinājums, tā ir problēma. 1913. gadā Štefans Cvaigs rakstīja. Vai nu mēs tiksim galā ar nacionālismu, vai arī Eiropas civilizācija piedzīvos savu pagrimumu. Mēs ļoti labi zinām, kas toreiz notika. Eiropas projekta dibinātājiem jau bija pietiekami daudz pieredzes piedzīvojot otro 30-gadīgo karu no 1914. līdz 45. gadam. Un vai tad to nevar cilvēkiem paskaidrot? Vai vēsturiskā pieredze patiešām attaisno kompromisus, ko mēs slēdzam ar nacionālistiem dalību valstīs? Protams, nē, tieši pretēji. Eiropas komisijā strādā ļoti pieredzējuši ierēģi, ir pašaizliedzīgi deputāti, kas strādā Eiropas parlamentā. Mums ir jāsarunājas ar sabiedrību, mums ir jāizstāv šie cilvēki, mums ir jāizstāv Eiropa pret renacionalizāciju. Jāsaka, ka vēstures atkārtošanās nozīmēs nāvi, kompromisi ar tās aizstāvētājiem nozīmēs ilgu sāpīgu vārguļošanu.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 Es arī zinu, ka ir ļoti daudz pilsoņu Eiropā, kas ilgojas pēc suverēno dalību valstu atjaunotnes. Eiropieši nedrīkst viņos ieklausīties. Jāsaka, pasaulē ir tik daudz problēmu, krīžu, apdraudējumu, tādu parādību, pie kurām vēl neesam pieraduši un tās izpratuši. Un daudzi uzskata, ka dalība valsts ir tāda kā māja, kā ēka, kurā viņi ir namatēvi un viņi vēlas palikt namatēvi paši savā namā. Pat tad, ja viņi dzīvo vai nu kalpu galā vai arī pagrabā un nekad nedzīvos augstāvā, viņi aizvien eh, niknāk pieprasa, lai politika politika šo te uh, namatēvu politiku aizstāv. Un viņi, diemžēl, tiešām uzskata, ka tad viņi būs paši savi likteņa noteicēji un vairs nekad nebūs vēstures upuri kurš mēģina zvejot šo vēlētāju balsis, tos piekrāpīja atkārtoti, jo jāsaka, ka pēc nacionālā attīstība notiks, vai viņi to vēlas vai nē, un tad neviens neuztrauksies par uh, nacionālām mājasaimniecībām. Nacionālo valstu suverenitāte turpina izirt, un uh, nacionālo valdību politiskās manevrēšanas iespējas samazinās. Pazūd arī nacionālas robežas, lai gan ir valdības, kas tās mēģina atkal atjaunot atjaunot. Solidāras kopienas doma uh, tagad kļūst par fikciju, un tas teorētiski tā vienmēr ir bijis. Visas tās parādības, ko tagad piedzīvojam, jau tagad ir ieguvušas transnacionālu raksturu - ražošanas ķēdes, pārtikas apgāde, finansu eh, straume, ekoloģiskās problēmas, internets uzraudzība tam visam nav robežu, un e, jāsaka, ka to mēs arī nevaram kaut kādā veidā ierobežot vai nu politiski, vai citā veidā. Un viss, kas bagātina mūsu dzīvi un padara to patīkamu - māksla, kultūra, zinātne, doma un inovācija apmaiņa, nevēlas nacionālas robežas. Nacionālas robežas neaizsargā kultūru un gāru. Nē, tieši pretēji tās to smacē. Un tas jums ir jāsaka tiem, kas šaubās, visiem skeptiķiem, kas ir pārskrējuši nacionālas rindās. Pēc nacionālo attīstību var uz īsu brīdi apstādināt ar varu, bet no tās nevar izvairīties. To nevar iznīcināt. Pajautājiet skaidru un gaiši vēlētājiem, vai viņi vēlas apstādināt šo attīstību un vēlas eh, postā iegrūst ļoti lielu cilvēku skaitu, vai viņi vēlas visu laiku slēgt kaut kādus šaubīgus kompromisus un dzīvot pastāvīgi krīzes apstākļos, vai viņi vēlas veidot labu loģisku attīstību. Jāsaka, ka kaut ko darīt, kaut ko darīt transnacionālo procesu labā ir iespējams tikai ar transnacionālas politikas kopienas, politikas Eiropas politikas palīdzību, ņemot vērā labākās dibinātāju tēvu idejas. Tas jau bija. Eiropas parlaments pēdējo 60 gadu laikā ir panācis ļoti daudz cīnoties, ir panācis ļoti daudz mēģinot ieviešot, attīstīt Eiropas parlamentārismu Eiropas demokrātijā. Mēs to vēlamies svinēt, un tas ir jāsvin, bet mums nav pārāk daudz laika svinībām un pašapmierinātās tīksmināšanās piekopšanai. Pēc 60 gadiem tikai nieka desmit minūšu laikā, kas man ir atvēlētas, ir tikai godīgi teikt, ka arī jums vairs nav palicis daudz laika, lai turpinātu uzturēt šo Eiropas projektu, lai tas neciestu neveiksmi. Un tagad pēdējā minūtē es ļoti īsi pateikšu, uh, uz ko es ceru un no kā es baidos. Thank you. Jāsaka, ka tas, ko uh, līgumos jau vēlējās toreiz uh, ierakstīt dibinātāju tēvu, uzreiz nebija iespējams. Fiskālās savienības, sociālo pakalpojumu harmonizācija, kopīga migrācijas un bēgļu politika, uh, aizsardzības uh, savienības izveida un tā tālāk. Toreiz tās bija tikai vēlmes un kaut kur jau tas gaisā virmoja. Un tagad uh, tas ir jāievieš pēc iespējas steidzamāk. Tādēļ, dāmas un kungi deputāti, šī lielā perspektīva jums ir jāizteno katru dienu pie tā strādājot. Neaizmirstiet to. Un ar visu politisko spiedienu, kas ir jūsu rīcībā, mēģiniet to panākt. Un galu galā jums Eiropas parlamenta deputātiem ir jācīnās pret uh, Savienības demokrātiski politiskajiem deficītiem, jācīnās pret nepārvaramām pretrunām, kas ļoti lielā mērā grauj Eiropas Savienības rīcības spēju un arī tās tēlu. Mēs runājam par. Uh, tautas pārstāvniecību pēc nacionālā veidolā, bet to var eh, tikai ievēlēt, mm, vēlot nacionālus sarakstus. Uh, Un jāsaka, ka ir komisija, kas ir supranacionāla institūcija, bet tās līderus nosauc dalību valstu valdības. Mēs esam Eiropas pilsoņi, mēs vēlamies tādi būt un mums tādiem ir jābūt. Bet ņemot vērā to, kurā dalību valstī esam piedzimuši, mēs visi nebai, nebaudām identiskas tiesības un uh, iespējas. Pat mūsu balsīm balsojot ir atšķirīgs svars. Un tādēļ Eiropas pilsoņiem joprojām ir dalību valstu pases. Ja Britiem būtu bijušas Eiropas pases, tad tikai Anglijas valdība būtu devusies prom no Eiropas, bet pilsoņiem paliktu viņu pases, viņi būtu palikuši par Eiropiešiem, kas viņi arī ir. Tas alles. Tie visi ir uh, milzīgi uh, Tās viss ir milzīgs problēmas, pretrunas, tās rada neproduktīvas krīzes, laupa cilvēku uzticību šim projektam, un mums ir jāiznīdē šīs pretrunas, jāturpina attīstīt savienība. Jāsaka, ka tas ir tikai uh, sīkums, ņemot vērā to, ko paveica Romas līgumu kaldinātāji, ņemot vērā toreiz valdošo laika garu. Uh, bija jācīnās pret uzvarētāju uh, neusticību un uh, pret uzvarēto jūtām un pret uh, upuru prasībām pēc revanšisma. Jāsaka, ka pirms 60 gadiem tika panākts ļoti daudz. Jūsu uzdevums gan nav uh, daudz vieglāks, un jums ir jārīkojas neatliekami. Jāsaka, ka tagad mirst Eiropas katastrofas pēdējie izdzīvojošie tie, kas ar savām biogrūfijām pierāda, ka ir jācīnās pret nacionālismu, fašismu un rasismu ja pirms 60 gadiem doto solījumu mēs neatjaunosim un neturpināsim attīstīt Eiropas miera projektu, tad nekad vairs varētu kļūt tikai par tukšu frāzi, tiks lausts eh, tās mūžīgais derīguma termiņš un eh, jāsaka, ka 60 gadu mūžībai arī būs pienācis gals un netiks ņemtas vērā vēsturiskās mācības, kam īstenībā nevajadzētu būt derīguma termiņam. Tās bija desmit minūtes, un ja mēs par to runājam tādā vēstures tvērumā, varbūt eh, tā bija tikai sekundes tūkstošdaļa, tūkstošdaļa lai uh, uzteiktu un svinētu 60 gadus. Es atļaušos runāt vēl pāris sekundes ilgāk. Es ceru, ka Turpmāk politiskais pragmatisms un Eiropas projekta politiskā ideja tiks turpināta, bet bez šī politiskā pragmatisma es patiešām eh, ceru, ka skoti, kas vēlēsies palikt par eiropiešiem, netiks nodoti, bet, diemžēl, man ir jābaidās, ka daudz mēģinās īsnībā spēlēt Londonas nacionālistu interesēs. Un eh, jāsaka, esmu patiešām noraizējies, ka mēs aizmirsīsim Eiropas dibinātāju tēvu idejas. Nācijām ir jāmirst, un tas notiks. Un radīsies brīvu reģionu apkopojums, eh, kam būs uh, tiesiskums un labklājība, un tam ir jārada nākotnes Eiropas fundamentu. Un, uh, Beigās es pateikšu atkal kādu Valtera Hālsteina citātu no viņa runas Romā. Citāts. Mēs nevaram tikai atcelt uh, robežas un garantēt cilvēku, preču un kapitāla brīvu pārvietošanos. Mums ir daudz vairāk jādomā par tradicionālajām atšķirībām starp reģioniem un jāņem vērā tas, ka varētu rasties jaunas atšķirības. Citādi mēs nonāksim pretrunās ar Romas līguma mērķiem, kas pieprasa, ka ekonomiskajām atšķirībām starp reģionām ir jātiekas samazinātām, līdztekus aizsargājot kultūras uh, unikalitāti. Un jāsaka, mēs šeit nerunājam tikai par teritoriālu kohēziju, mēs runājam arī par uh, nabadzīgāku reģionu atbalstu. Ja mēs piekopjam ekonomisko vai sociālo politiku, uh, to darot, ir arī jādomā par šo reģionālo politisko dimensiju. Un reģionālajai politikai ir jābūt visu mūsu politisko vadlīniju sastāvdaļai. Tikai tā mēs varam runāt par e patiesa Eiropas ekonomisko un sociālo politiku brīvības savienība vēl joprojām netiek garantēta. Un jāsaka, ka Eiropas nācijas turpina uzbrukt cita citai militāri. Tas šķiet varbūt neiespējami, bet miera savienība savu vārdu būs pelnījusi tikai tad, ja tiks garantēta pilnīga brīvība. Uh, vienādas iespējas un uh, politiskā participācija pilnīgi visiem pilsoņiem bez izņēmuma, neskatoties uz to, kādas valsts pasa ir viņu kabatā. Īstenībā tas ir mūsu uzdevums - veidot Eiropas republiku. Un tas ir arī jūsu visu fascinējošais uzdevums, cienītās dāmas un godātie kungi. Uh, parūpēties, lai Eiropa atkal nonāk pasaules politikas avangardā. Jūs vēlaties svinēt? Labi, tad svinēsim, ka esam gatavi strādāt tādā pašā garā un pēc desmit gadiem svinot Romas līgumu 70. gadskārtu varēsim svinēt, ka esam ļoti daudz panākuši. Kā trūkst ļoti daudz, nu ko es varu vēl pateikt, kaut ko patētisku, lai dzīvo Eiropas Republika. Liels paldies par uzmanību! Un, ja drīkstu vēl pateikt vienu teikumu, eh, runātājs eh, pasaka paldies tulkiem par viņu lielisko darbu, eh, kuru viņš ļoti apbrīno un uzskata, ka Eiropas Savienības rīcībai tas ir ļoti nepieciešams. Es uh, uh nerunāšu uh, garus noslēguma vārdus šim pasākumam. Runu. Es uh, nevaru nenoslēgt uh, šo. Uh, svinību dienas pirmo daļu. Mēs atzīmējām 60 gadus kopš tika parakstīts Romas līgums, un šis līgums tika gatavots desmit gadus, bet mums ir jādomā arī par nākotni. Eiropa ir brīvības dzimtene vienotās Eiropas stāsts ir pirmkārt saistīts ar uh, apņemšanos nodrošināt mieru ir uh, gājuši bojā uh, tūkstošiem ASV un kanādiešu karavīru par mūsu brīvību. Mums viņiem jāteic par to paldies un uh, milj uh, miljoniem eiropiešu un uh, viss uh, brīvība tika mm, nosargāta un jāsaka paldies marš, maršala plānam, kas palīdzēja atjaunot infrastruktūru un būvēt labklājību. Uh, Ir uh, pagājuši 60 gadi kopš līguma parakstīšanas, mēs esam piedzīvojuši krīzi un uh, vilšanos, bet mēs nekad neesam padavušies. Mēs esam veidojuši eiro stoties uz uzticību un solidaritāti. Mēs uh, strādājam kopīgiem spēkiem, lai panāktu atvērtāku pasauli, nostiprinātu tiesības, lai daudzas mūsu kontinenta valstis varētu atbrīvoties no diktatūras Eiropa ir nodrošinājusi labklājību, radījusi darba vietas, un mēs esam atvadījušies no pagātnes šausmām. Šī tikšanās vieta, šī sadarbības vieta ir ar dziļām saknēm. Mēs esam uh, gan tirgotāji, gan uh, juristi, uh, filozofi, mūsu uh, civilizācija ir uh, dzīvosi vidusjūrā, salās un uh, Mēs esam uh, attīstījuši mākslu un zinātni, seno gudrību, mēs esam izmantojuši mūsu attīstībā, ir veidojušās Eiropas universitātes, kas ir iestājušās par humānismu. Uh, Venēcijas un Flandrijas tirgotāji ir investījuši mākslā un kultūrā, ir bijuši svētceļnieki šajā teritorijā, ir strādājuši zinātnieki, mākslinieki, filozofi. Mēs esam viens otru iedvesmojoši. Šekspīrs, Moljērs, mūsu iedvesmas avoti Dante un Cervantes vienkārši ir ne tikai Spānijas vai Itālijas kultūras mantojuma daļa, bet visas Eiropas kultūras mantojums. Šodien mums ir iespēja Eiropu eh, pārveidot, atvērt to jauniešiem, mums viņiem ir jādod iespēja neatteikties no saviem sapņiem, mums ir jādod iespēja viņiem ticēt nākotnē, mums ir jāgarantē viņiem iespēja atrast darbu. Bez darba nav cilvēciskās cieņas, un mēs nevaram pieļaut, ka mūsu bērni zaudētu cilvēcisko cieņu. E un Mēs varam visu to panākt kopīgiem spēkiem. Eiropa ir ne tikai eiro vai vienotais tirgus, ne tikai banku sistēma vai tikai ekonomika. Eko, Eiropa ir daudz kas vairāk nekā uh, tas viss. pirmais Spānijas imperators pirms viņš kļuva par Romas imperatoru, jautāja pāvestam, vai Spānis var kļūt par Romas imperatoru. Un spā, pāvests atbildēja, Roma nav pilsēta. Roma ir civilizācijas uh, modelis. Un tā ir taisnība. Un ja šodien mūsu bērni mums jautās, tēti, mamma, vai Eiropa ir Brisele, vai tā ir Eiropas birokrātija, vai tā ir politika un bankas. Es domāju, ka mums ir tiesības teikt, raugoties nākotnē, nē, tā nav. Eiropa pirmkārt ir ideāls, ideja, tā ir mūsu civilizācija, mūsu identitāte. Eiropa ir mūsu brīvība. Eiropa ir mūsu nākotne. Un tā mums, tā mums ir jānodod mūsu bērniem, domājot par mieru, brīvību, labklājību. Di Antonio.